Dārgie kolēģi, man ziņo, ka pa gaiteni nāk gan komisijas, gan Sajerkungs, gan komisārs Šefkovičs, gan Rapkaikungs, ka e, tā kā viņi jau tuvojas, es domāju, ka nav jāpārtrauc uz pāris minūtēm sanāksme. Un es ierados no tās pašas sanāksmes, kur viņi bija, varbūt viņi nāk ne tik sportiskā solī, kā es ierados. Gribu eh, sacīt eh, Sajerkungam, kurš jau ir klāt, eh, lai vēl minūti mums ļauj pagaidīt eh, līdz ierodas eh, komisārs. In any case, gay, we... Katrā gadījumā mēs eh, pēc desmit sekundēm sāk, atsāksim darbu. You... No, entonces vamos. Tātad mēs jau varam sākt debates, un es ceru, ka Rapkaikungs. kungs man tiek ziņots, ka viņš jau ir ceļā, un katrā ziņā viņš tūlīt būs šeit. Un paldies komisijas vicepriekšsēdētāji. Es redzēju, ka jūs skriešus nācāt, arī es nācu, nācu šarp skriešus, bet ierados mazliet pirms jums. Kā jūs zināt, ka eh, nākamais darba kārtības punkts ir Sajerkunga ziņojums par dalībvalstu kontrolas mehānismiem, kas attiec uz komisijas īstenošanas pilnvaru piemērošanu. Un vispirms mēs dosim vārdu eh, uz četrām minūtēm Sajerkungam. Jūs zināt, ka Sajerkungs, ka jums ir iespēja, ka runāt vēl divas minūtes un patērētais eh, laiks papildus četrām minūtēm būs tas laiks, kas tiks atskaitīts no jūsu nobeigumu uzstāšanās. Taču šīs četras minūtes jums tiek dotas, lai prezentētu savu ziņojumu, Sajērkungs. Lūdzu, jums tiek dots vārds. Paldies, priekšsēdētāji, par um, doto vārdu. Ir pagājis gads pēc Lisabonas līguma stāšanās spēkā, un šis Lisabonas līgums, kurš pārēdz ievērojams izmaiņas pilnvaru deleģēšanā starp, eh, no Eiropas eh, starp parlamentu padomu un komisiju. Un šeit eh, pirms pāris mēnešiem mēs apspriedām ar ziņojumu par deleģētajiem aktiem. Deleģētie akti ir tie, kur parlaments un padomu deleģē savas pilnvaras, bet turpmāk salīdzinājumā ar iepriekšējo situāciju mēs tos varam atsaukt jebkurā laikā, noteikt termiņus, mainīt un noteikt veto, ja komisija eh, darbības nesaskan ar tām, ko gribēs likumdevējs. Un balstoties uz 291. pantu līgumā, Mēs runājam pār ieviešanas aktiem. Ieviešanas aktu gadījumā situācija ir mazliet atšķirīga. E, tās dalībvalstis, kuras īsteno savas tiesības pār to, kā ieviesta Eiropas Savienības likumdošanu, nu, tā tad ir skaidra starpība starp abiem. Jaunais regulējums un jaunā deleģēto aktu sistēma dod mums ļoti plašas pilnvaras. Parlaments no parlamenta viedokļa e, tiek ievērojami mainīt mūsu ietekmi, it īpaši atsevišķās likumdošanas jomās. Tomēr ieviešanas jomā mums ir tiesības kā parlamentam, kā likumdevējam regulēt to, kā procedūras dalībvalstīm par ieviešanu ir jānotiek. Es domāju, ka tas bija pareizais punkts no, no parlamenta puses, bet pēc ilgām sarunām mēs ieņemam pozīciju, ka mēs vēlētos apstiprināt un gūt skaidru apņemšanos no, gan no padomas, gan no e, komisijas pār to, ka parlamenta tiesības tiek ievērotas. Un es domāju, pēc ļoti ilgām sarunām mums bija eh, nopietnas eh, progress panākt šajā jomā, kas ietekmē ne tikai e, ieviešanas aktu jomu, bet arī deleģēto aktu jomu. Parlaments arī šajā jomā, ieviešanas aktu jomā, ir paturējis e, iebildztiesības un izpēctiesības. Tas nozīmē, ka līdz ar citām institūcijām procedūru, ko mēs varam piemērot. Mana pirmā prioritāte bija tā, ka mēs varam paturēt šīs nozīmīgās pozīcijas. Tāpat arī ir vēl viens jautājums, kas ir būtisks par to, ka notiek diskusijas mūsu parlamentā, citās komitejā, tīpaši starptautiskās tirzniecības, attīstības, ārlietu komitejās, plašas diskusijas pār likumdošanu par parlamentu un padomu attiecībā uz finanšu instrumentiem. Kādā veidā tiem ir jātiek regulētiem? Un mans mērķis šajā sakarā bija tāds, ka šis regulējums nedrīkstētu nekādā veidā ietekmēt šo diskusiju. Mums ir kolēģi, kuri ir iesaistījušies nozīmīgās diskusijās ar padomu, kur cīnās par šo jautājumu, bet mēs varētu pie tā arī palikt šobrīd. Un tā kā mans laiks jau ir aizritējis, es gribu pateikties gan padomē, gan komisijai par elastību sarunās. Es saprotu, bija ļoti grūti un padomē bija visai sarežģīti panākt vienošanos, un es domāju, ka šis ir tas rezultāts, ko parlaments gribēja sasniegt, un tas ir apmierinošs visiem, jo tas attiec ne tikai uz šo tekstu, kuru mēs apspriešam šobrīd, bet arī mēs sagaidām gan no komisijas, gan no padomas, ka eh, tās pievienosies kopīgai sapratnei par šo ļoti nozīmīgo jautājumu un deklarācijām, kas skaidri norāda to, ka ir apņemšanās no komisijas pusei eh, attiecībā uz atlikušo akī komunitēru daļu. Un šis teksts, kas ir pievienots manam ziņojumam, es domāju, apierina visus e, mūsu e, deputātus. Paldies, Aierkungs. Es domāju, ka šis ir ļoti sarežģīts un ļoti nozīmīgs teksts, tāpēc es aicinu visus saprātīgi izmantot e, atvēlēto laiku. Es domāju, ka mēs varēsim būt mazliet dāsnāki, jo šis ir temats, par kuru ikvienam ir jādod iespēja izklāstīt savus argumentus lai mēs varētu visu uzklausīt. Un tagad es došu vārdu komisijas vicepriekšsēdētājam, dārgajam komisāram Šefkovičam, lai viņš izklāstītu savus viedokļus. Much, Paldies, priekšsēdētāji. Šorīt mēs redzējām, ka bija ļoti labas diskusijas par pilsoņu iniciatīvu, un šo vakar šobrīd mēs uh, diskutējam par ļoti svarīgu komitoloģijas daļu, un es domāju, ka tas ir labs signāls. Tagad pēc Lisabonas stāš līguma stāšanās spēkā mēs eh, tiešām uh, eh, novadam līdz noslēgumam tos likumdošanas aktus, kas ir svarīgi eh, ieviešanā. Regulējums par ieviešanas aktiem uh, ļoti būtiski ietekmēs to, kā komisija ieviesīs Eiropas likumdošanas aktus. Uh, un tas ietekmēs arī es spēju īstenot savas politikas pilsoņu labā. Kad mēs nācām klajā ar priekšlikumu, mēs noteicām arī galveno mērķi, ka e, jāizveido sistēma, e, kas būtu vienkāršāka, caurskatāmāka un pilnībā atbilstu līgumam. Kā mēs e, panācām šos mērķus e, priekšlikumos, par kuriem diskutēsim? E, Pagātnē kontrols mehānisms bija balstīts uz komitoloģiju, proti komitejas, kuras sastāvēja no dalību valstu pārstāvjiem, iesniedz komisijai pasākumu projektu, bet saskaņā ar tagadējo sistēmu padomē, ka tādā nebūs nekāds iespējas iejaukties. Līgums nosaka, ka tikai dalību valsts un nevis padome var kontrolēt uh, Uh, komisijas īstenošanas pilnvars. Regulējums nosaka arī visi īpašie nosacījumi pazudīs un visi ieviešanas pasākumi, piemēram, uh, pretdempinga pasākumi, būs arī iekļaut šajā regulējumā. Tā būs īsta revolūcija komercpolitikas jomā. Mēs vēlamies, lai procedūras būtu vienkāršas. Tas nozīmē, ka jaunais regulējums uh, izveidos ne tikai šīs divas procedūras četru vietā, uh, bet eh, tas dos arī automātisku adaptācijas iespēju jaunajām komitoloģijas procedūrām. Un, protams, ka tas neietekmēs eh, komisijai eh, novēlētās pilnvaras. Mēs esam apņēmušies pārskatīt visu kopienas likumdošanu, lai atbilstu delģēto aktu režīmam. Mēs zinām, cik svarīgi tas ir parlamentam. Uh, Līdz šim esam identificējuši 153 aktus, kas netika iesniegt koplēmumam pirms Lisbonas līguma, un uh, tagad komisija būs deleģētās pilnvaras. Vēl 299 akti uh, tagad būs jāpārskata saskaņā ar deleģēto aktu nosacījumiem, bet mūsu mērķis ir pirms uh, tagadējā sasaukuma beigām, parlamenta sasaukuma beigām, visu pastāvošā likumdošana būtu jāsaskaņo ar jaunajiem Lisbonas līguma noteikumiem. Tas nozīmē, ka pilnībā tas ir jāsaskaņo. Jūs zināt, cik šis mērķis ir ambicios. Un šeit man ir īpaši prieks priekšsādātāja kungs par to, ka Beļģijas ministrs Šastēla kungs man ir lūdzis uh, arī šim uh, parlamentam uh, paust padomas solījumu, prezidentūras solījumu, proti, ka prezidentūrā ir ambiciozas tī, ambi, ambīcijas šajā jomā atbilst šiem mērķiem. Padome darīs visu, kas ir tās spēkos, lai nodrošinātu šo saskaņošanu pēc iespējas drīzāk, pēc tam, kad tiks iesniegt padomas priekšlikumi prezidentūra sadarbosies lojālā veidā ar parlamentu un komisiju, lai sasniegtu šos mērķus. Un, protams, mēs to gribētu, lai tas tiktu iekļauts protokolā. Un mēs arī uh, pozitīvi vērtējam Beļģijas prezidentūras sadarbības uh, uh, gaisotni. Tagad sistēma būs efektīvāka, atbilstot uh, komisijas lomai līgumu kontekstā. Būs tikai viens izņēmums, pie tā pieskaršos vēlāk. Tikai kvalificētā vairākuma uh, uh balsojums komitejā var aizkavēt komisiju pieņemt aktu. Komisija ir vajadzīgs komitejas uh, pozitīvs lēmums, lai varētu ieviest uh, delģētos aktus. Tikai daļa aktu tiks pieņemta šajā jomā, bet mēs bijām pret iebildēm uz institucionāliem pamatiem, mēs gribam pilnīgu saskaņošanu. Šis bija vienīgais kompromiss variants, un mēs to atbalstījām. Mēs vēlamies caurskatāmāku sistēmu. Visa šī sistēma būs pilnībā caurskatām, visi dokumenti, kas tiks iesniegt komitejai, tiks nosūtīti arī parlamentam un padomēji šīs divas institūcijas uz pilnīgi vienādiem pamatiem varēs visu kontrolēt, un jebkurā brīdī procedūras laikā viņi var norādīt komisijai, ka ie, ieviešanas akta projekts pārsklāj, pārsniedz savus pilnvars. Noslēgumā priekšsādātāja kungs gribētu teikt, ka teksts visā visumā ir ļoti labs rezultāts Eiropai. Tas skaidri stiprina kopienas metodi. Uh, un paplašina Eiropas parlamenta kontrolas pilnvars visās jomās. Piemēram, jaunais regulējums parāds, ka dažos gadījumos komisija varētu būt spiesta pārskatīt jautājumus apelācijas komitejā. Un tikai kvalificētais uh, vairākums pret komisijas projektu var kavēt komisiju to pieņemt. Uh, Ja šis regulējums tiks apstiprināts Eiropas parlamentā, tad tas jau 1. martā nākamgad stāsies spēkā, un tās ir ļoti labas ziņas. Mums ir nepieciešams, lai šis jaunais regulatorās ietvers darbotos pēc iespējas ātrāk. Es ceru, ka paralēli mēs varēsim arī sākt kopīgas diskusijas par deleģēto pilnvaru. Uh, Uh, robežām, un tādējādi, cerams, varēsim izvairīties no konfliktiem nākotnē likumdošanas procedūrā. Noslēgumā gribu pateikties uh, Zairkungam par uh, šo paveikto darbu sarunu procesā. Paldies arī visām politiskajām grupām par sadarbību un elastību, ko tās izrādīja. Un visbeidzot, gribu pateikties Beļģijas prezidentūrai, kas paveica lielisku darbu atrodot šo nemaz netik vieglo kompromisu, panākot tā pieņemšanu, un es ceru, ka rītdien šis jautājums arī tiks apsprināts parlamentā. Komisārio. Paldies, komisāri, un tagad mēs pāriesim pie runātājiem. Komiteja vārdā tiesa, kā vairākus es neredzu zālē. Albertīni kungam būtu jā, jāizsakās ārlietu komitejas eh, vārtā bet ir Mičela kungs, kurš varēs izteikties uh, uz minūti attīstības komitejas vārdā. Paldies, priekšsēdētāji! Paldies eh, referentam Sajeram par sagatavoto ziņojumu. Stājoties eh, spēkā Lisabonas līgumam, komitoloģijas nosacījums nomaina deleģētie akti un ieviešanas akti saskaņā ar eh, pantiem numur 290 un 291, kā jau tas tika izskaidrots, bet eh, gribu uzsvērt eh, komisijas lomu lēmumu pieņemšanā. Es vēlos uzsvērt, ka komisijas atzīga mūsu mērķis ir, tas nozīmē, ka ir, viņiem ir Eh, mērķi attiecībās parlamentu, bet šeit nav kāda, nekāda rezidenta asociācija. Šeit ir parlaments, ja šeit ir iesaistīta padoma un komisija ir iesaistīts parlaments. Un es vēlos atsīt, ka, manuprāt, ļoti bieži eh, tā vietā, lai rīkotos kā godīgs brokers starp padomi un parlamentu, komisija ir pārāk to padomēju un parlaments. Eh, ļoti viegli dažkārt uh, Eh, saskalda savu kopīgo viedokli. Un eh, es domāju, ka nebūtu jāizdara nekāds nekāds jāizdara nekāds spiediens uz pirmā lasījuma teksta eh, palasīšanu. Vissvarīgākais ir kompromisa panākšana, kas ir vislabākā iespējama gan par parlamentam, gan uh, pilsoņiem, ko mēs pārstāvam. Un Ja gadījumā ir jāgaida otrais lasījums, tad lai tā būtu. Un tad, kad parlaments ir iesaistīts padomi, ir iesaistīti, mēs esam līdz likumdevēji, mēs pieņemam koplēmums. Un kā referents no attīstības komitejas, es Mičelkungs saka, priekšsēdētājs, jūs jau divreiz pārsniedzāt eh, savu laiku. Turpina runātājs to zāles. Es domāju, ka tas apstiprina parlamentu neatkarību un parlamentu, eh, komisija ir jārespektē abas institūcijas. Un es nedomāju, ka šis kompromiss pēdiņās eh, varētu būt noderīgs. Paldies, eh, turpina priekšsēdētājs, neredzu zālē Vitālu Moreiru, kuram bija jāuzstājas starptautiskās tirsniecības komitejas vārdā, bet es redzu eh, Saidu El Kadarauji, kurš minūtes laikā izklāstīs mums transportu un turismu komitejas viedokli. Jā, dankjewel, voorzitter. Collega's, ik wil om te beginnen. Eh, priekšsēdētāji. Es gribētu iesākumā pateikties referentam par paveikto darbu pie šī ļoti sarežģītā dosijē, kas ir ļoti tehnisks un ļoti nozīmīgs mūsu sadarbībai. Transporta komitejai Eh, komitoloģijas komitejai eh, nav nekā nezinām šajās dažādās iespējās, un mēs zinām, kā rīkoties attiecībā uz eh, ieviešanu. Taču, runājot par Lisabonas līguma adaptācijām, es domāju, ka tie kompromisi, ko ir panācis referents ar padomu, to mēs varam atbalstīt, bet mēs gribētu pasvītrot divus punktus. Pirmkārt, mēs gribētu maksimālu informāciju parlamentam, un lai parlaments tiktu iesaistīts maksimāli, sagatavojot pieņemot lēmumus. Otrakārt, manuprāt, būtu labi jāsagatavo un jāpārvalda pārejas periods, e, kuram laikā mēs lūdzam komisiju paredzēt nepieciešamo, lai pārietu no pašreizējās procedūras uz e, procedūru ar deleģētajiem un izpildāktiem. Komisija būtu dāsna ar parlamentu, lai mēs varētu attiecināt uz aki transponēšanu. Paldies, eh, kolēģe Hübnere var izteikties vienu minūti, viņa uzstāsies reģionālās attīstības komitejas vārdā. Eh, kolēģi, priekšsēdētāji. Es baidos, eh, ka Ja delegētie akti netiks iekļauti finanšu instrumentos, tas radīs precedentu citām politikām un eh, radīs sastarpējo neusticēšanos, runājot par eh, starp iestāžu attiecībām. Uh, pakotne reģionālajai politikai pēc 2013. gada varētu pieprasīt gan delģētos, gan īstenošanas aktus, un mēs eh, nevaram jau tagad izslēgt delģētos aktus. Līdz um, likumdevējiem vajadzētu pārunāt katru gadījumu atsevišti. Šī pozīcija ir konsistenta politiski un juridiski, un es ceru, ka padome mums piekritīs. Mūsu priekšā ir daudzi sarežģīti gadi. Un uh, ES iestāžu uzdevums ir pēc iespējas veiksmīgāk īstenot politikas, novēršot konfliktus un krīzes situācijas. Paldies! Hübner. Hibners kundze, paldies! Es neredzu arī, ak, Dekastro kungs ir tomēr. Mm. Viņš ir ienācēžu zālē, viņš var izteikties divas minūtes un uzstāsies lauksaimniecības komitejas vārdā. Prezidente, komisārio, honorevoli. Priekšsēdētājs, priekšsēdētāja kungs, komisārs kundze, kolēģi. Kā komitejas priekšsēdētājs esmu sarūktināts daudzu apsvērumu dēļ par eh, Sāra kunga ziņojuma saturu. Pirmkārt, neviens no mūsu komitejas grozījumiem netika ņemts vērā, un par tiem nobalsoja vienprātīgi. Uh, KLP ir um, sektors, kur ir uh, visvairāk, uh, kur visvairāk tiek piemērota komitoloģija, uh, kas visvairāk pieprasa šo procedūru, un mūsu viedoklis netiek ņemts vērā. Līdz ar to mums ir mazāk iespēja izdarīt spiedienu, un mums ir mazāk manevrēt spējas padome, runājot par deleģētiem uh, aktiem var nejautāt parlamenta viedokli. Protams, um, sarunas notiks, bet mēs runājam par automātisku piemērošanu. Tā ir paredzēta tikai īstenošanas aktiem, kaut arī uh, pagaidām. Tas viss man nepatīk, un līdz ar to esmu sagatavojis um, grozījumu ar citiem kolēģiem, un es vēlos, lai automātiskā piemērošana tiktu ierobežota, lai tā būtu, uh, tiktu piemērota tikai uh, pagaidām. Un ja mums neizdosies panākt vienošanos pirmajā lasējumā, mums ir jāturpina darbs. Un darbs noteikti ir jāturpina, jo šis jautājums ir delikāts un vitāli svarīgs parlamentam. Mums ir pienākums un nu, mūsu uzdevums ir uzlabot šī ziņojuma tekstu. Un mēs to darīsim otrajā lasējumā. Es nevēlos, lai mēs pieņemtu tik uh, negatīvu uh, vienošanos. Šajā dosijā mums tiešām jāizsaka mūsu griba. Un um, parlamentā mums uh, jāaizstāv parlamenta prerogatīvas, jo parlamentu ievēlē tieši un tā ir pilsoņu balss. Paldies, Paulo. Tagad Sančes Presedo, kurš izteiksies ekonomikas un monetāro lietu komisijas vārdā. Paldies, priekšsēdētāji, dārgais komisāri, dārgie kolēģi. Lisabonas līgums ievieš būtiskas izmaiņas attīstības uh, procesā un kopienas likumdošanas procesā tiek de nošķirti deleģētie un ieviešanas sākti. Eh, sākotnējās tiesības skatīja tikai ieviešanas pasākumus. Pašreizējais regulējums ir nepieciešams uh, lai mēs varētu pāriet no vecās uz jauno sistēmu, lai varētu adekvāti iztenot ieviešanas kompetences, kas tiek piešķirtas komisijas saskaņā ar jauno Lisabonas līgumu. Tiek stiprināt demokrātijas principi, jo tiek atzītas parlamenta kontrols tiesības. E, ievieš caurskatāmu, kā um, e, tādu, kā tādu arī gada pārskatos, un arī visu šo iemeslu pēc apmierina tos eh, pieprasījumus, ko ekonomikas monetāro lietu komiteja bija nospraudusi. Tas dos iespēju palielināt juridisko drošību un likumdošanas efektivitāti. Un arī eh, attiecībā uz omnibus direktīvu, lai visi mērķi būtu savietojami ar uh, Eh, savi, eh, eh, trīs gadu gaitā pēc Lisabonas līguma stāšanās spēkā, kā arī, lai ieviešanas tehniskie standarti tiktu iestrā, skatīti jaunajā sošajā arhitektūrā. Un tāpēc pozitīvi vērtēju šo ziņojumu ekonomikas un monetāro uh, lietu komitejas vārdā un vēlu arī veiksmīgus eh, patīkamus gada beigas svētkus. Paldies, Antolīna! Es neredzu sēžu zālē Laininu kungu, kuram vajadzēja izteikties apkārtējās vidas komitejas vārdā, un es neredzu zālē arī Greka kungu, kuram vajadzēja izteikties iekšējā tirgus un patērētāja aizsardzības komitejas vārdā. Nezinu, vai Kūna kungs eh, ko ir zālē, kuram vajadz izteikties eh, zvejsaimniecības komitejas vārdā. Šķiet, ka nav tāda jāda. Mēs pārējām pie runātājiem, kuri izteiksies pārstāvot savas parlamentārās grupas un vispirms vārds dārgajam Lēnis kungam uz divām minūtēm, eh, kurš izteiksies Eiropas Tautas partijas grupas vārdā. Priekšsēdētā kungs, dāmas un kungi, es domāju, mums ir nepieciešams noskaidrot situāciju sakarā ar pārpratumiem un uh, ceros uh, komiteju priekšsēdētāju konferencē uh, izskanēja jau vairāk jautājumu. Pirmkārt, Pirmkārt, šajā regulā mēs nerunājām par to, kas ir daudzietais akts saskaņā ar 1090 un kas ir īstenošanas akts saskaņā ar 1091 aktu. Par to šī regula nelēmja, tas par to tiek lemts pamataktā. Mēs e, runājam par pilnvarām saskaņā ar 1090 e, un 291 e, pantu. Mēs runājam par procedūru noteiktos gadījumos. Tad eh, par desmito pantu. Šeit man ir ko kritizēt. Arī šeit eh, runa ir tikai par procedūru un ne par ko citu. Komisija šajā sakrā ir precizējusi, ka tā, protams, ir nolūks eh, veicot pielāgošanu, pārskatīt tiesību aktus, kas mums bija pirms Lisabonas, un modernizēt tos ar jauniem priekšlikumiem. Tas notiek pa, papildu mūsu nolīgumam. Vienīgais, kas ir jauns, ir kompromiss Beļģijas prezidentūras ietvaros. Nu, tas bija vienīgais risinājums, jo mums bija bloķējošais mazākums padomē, un mums jāskatās, kas vairs nav iekļauts nolīgumā. Kas noticis ar īstenošanas aktiem, kas notiek ar parlamenta līdzdalību. Un es domāju, ka ziņojumā tas viss jau ir labi izklāstīts, un es atbalstu to pašreizējā redakcijā bez grozējumiem, jo mums um, neizdosies vienoties par grozējumiem uh, tuvākā laikā. Lienas kungs, paldies, neredz Rapkai kungu savā vietā un dosim vārdu Lichtenbergers kundzei, kura izteiksies zaļo vārdā un kuras rīcībā ir pusotra minūte. Jo, kā jau sacīju, mēs varam būt elastīgāk ar laiku. Jā, herzīgi. Lielas paldies. Regulējums, par ko runājam šodien nu jau kādu laiku, tika atstāts novērtām komitejās, bet tagad eh, tieši pirms eh, finiša taisnes eh, cilvēki ir tā kā uzmodušies un gan daži no viņiem tagad nav klāt, bet es piedalījos jau konventā, un uh, es ļoti labi atceros atmosfēru konventā. Daudzās jomās uh, konvents skaidri pieprasīja, lai parlaments saņemtu noteiktas tiesības, lai parlamentam būtu vairāk ietekmes, lai tam vairāk uzticētos pilsoņi. Uh, bet um, tas nenotika viegli. Mums bija jācīnās par šīm tiesībām. Beļģijas uh, prezidentūras ietvaros um, tika ļoti sarežģītas diskusijas padomē, un uh, kolēģis Lēne runāja par to, ka visu laiku tika pārbaudīts uh, par iespēju pārbaudīt, vai komisija ir pārsniegusi savas pilnvaras. Mums um, bija vairāki starptautiskie tirzniecības nolīgumi, kas varbūt nav ideāli, bet um, pateicoties Beļģijas prezidentūrai, kaut kas tomēr notiek, un arī mūsu referentam liels paldies par šo ziņojumu. Paldies, dārgā Liktenbergas kundze. Ar to mēs esam beiguši uzklausīt eh, runātājus, kuri bija pieteikušies debatēs, eh, pārstāvot savas attiecīgās parlamentārās politiskās grupas, un mēs pāriem pie runātājiem, kuri vēlas izteikties individuālā kārtībā. Un vispirms uz divām minūtēm es dodu vārdu Baldas Sāres kungam. Grazie, prezidente, signor komisāriju, kolēģi. E Paldies, priekšsēdētāju kungs. Un komisārkungs un kolēģi. Balsojot rīta par Sājera ziņojumu, mēs balsosim par jaunu instrumentu īstenošanas aktiem Lisabonas līguma izpratnē. Un šādi komitoloģijas procedūru var vienkāršot. Šis ir pasākums, kas uh, piedāvās vairāk caurskatāmības. Pieņemot aktus, mums būs kontrolas iespējas, dalību valstis uh, to kontrolēs un skatīsies, vai komisija pareizi uh, Uh, izmanto savas pilnvaras. Svarīgi šeit ir, uh, lai mums tiktu vienkāršota likumdošanas procedūra, sadarbojoties iestādēm. Un pateicoties komiteja nostājai, es ceru, ka mums um, izdosies vienoties pirmajā lasējumā, un prioritārie mērķi parlamentam tiks sasniegti, piemēram, pielāgošanās procedūra jaunai uh, situācijai, pārbaudas tiesības parlamentam un padomei, apelācijas komiteja, kas var izskatīt uh, komisijas lēmumus un pārskatīšanas klauzula, lai pārskatītu pasākumu efektivitāti. Noslēgumā vēlos uh, izteikties par pēdējo šķērsli sarunās, proti kopī, kopējās tirzniecības politikas um, iesaistīšana. Kaut arī vienošanās uh, paredz 18 mēnešu pāries posmā izmantot vienkāršu vairākumu, runājot par uh, pret dempinga pasākumiem, mm, bet vēlāk tomēr ir jāpiemēro kvalificētais vairākums. Es esmu pārliecināta, ka, pārliecināts, ka šis ir um, pareizais solis mēs varam palīdzēt gan nozarei, gan iestādēm. Nevajag politizēt šo tēmu. Paldies, tagad eh, Sūstas kungs lūdzu vienu minūtu. Paldies, priekšsēdētāji. Es nepiekrītu pēdējiem runātājiem. Viss šis pasākums, manuprāt, noved pie tā, ka parlamenta prioritātes netiek ņemtas vērā. Tas neatbilst Lisabonas līguma garam. 70% vienošanos tiek noslēgtas pirmajā lasījumā. Šķiet, ka ir kaut kāda steiga. Un šādu sarežģītu jautājumu, kur ir runa par īstenošanas uh, tiesībām, mēs arī gribam iz, iz, izgrūst cauri tādā steigā. Uh, Uh, par tirzniecības politiku pret dempingu pasākiem, tur mums vispār nav nekādas objektivitātes un nekādas juridiskās noteiktības vairs. Uh, tur dalībvalstis var kaut ko lemt, un komisija var arī ļauprātīgi izmantot savus pilnvārus. Manuprāt, tas ir solis atpakaļ. Arī šī te automātiskā piemērošana, arī šis noteiktais laika termiņš arī lauksainiecības jomā man šķiet nepiemērots. Tādējā tiek vājināta Eiropas parlamenta loma. Es nedomāju, ka tas ir gudri šādu svarīgu jautājumu noslēgt jau pirmajā lasījumā. Šūstas kungs, paldies, un ir beiguši tagad izteikušies kolēģi. Atkal dodu vārdu komisijas eh, vicepriekšsēdājiem Šēfkoviču kungam, lai viņš reaģētu uz runātājs apsību. Paldies, priekšsēdētāji, un liels paldies visiem par komentāriem, kas parādīja, cik sarežģīts jautājums ir šeit mūsu priekšā. Ja atļausiet, eh, atbildēšu uz dažiem komentāriem. Runājot par uh, pārskatīšanu, mūsu apņemšanos uh, pārskatīt visus likumdošanas aktus. Šeit mums ir ļoti ambiciozs plāns, un mēs ar Lēnas kungu jau par to diskutējām. Mums ir 299 plus 153 akti, kas ir jāsaskaņo. Un, ja mēs sakām, ka mēs to vēlētos darīt uh, šī sasaukuma laikā, tas ir ļoti ambiciozs plāns, un es minēju to, ka tā ir mūsu uh, Uh, uh, ambīcijas, tās ir mūsu visu trīs institūciju ambīcijas, jo tur būs jālīdzdarbojas visām. Es, protams, uh, respektēju arī Mečelu kungu. Gribētu tikai uzsvērt vienu pāntu komisijas paziņojuma projektā, kas ir pievienots priekšlikumam, izlasīšu to. Šīs saskaņošanas pasākums notiks, un tā laikā komisija regulāri informēs parlamentu par ieviešanas pasākumu projektiem, kas nākotnē varētu kļūt par delģētiem aktiem. Tātad nākotnē ir skaidra situācija ar caurskatāmību. Gribētu arī apliecināt šeit parlamentā, ka mēs Eiropas parlamentam sniegsim maksimāli daudz informācijas. Eiropas parlaments saņems visu informāciju tajā pašā laikā, kad to saņems komitejas. Uh, Un mēs darīsim visu, kas ir mūsu spēkos, lai turpinātu informēt parlamentu procedūras laikā. Un jāpasakās arī Lēnas kungam par to, ka viņš debatēs paskaidroja situāciju uh, saistībā ar to, ka mēs šodien diskutējam deli, uh, ieviešanas aktus. Un uh, tas nenokādā ziņā nenosaka, kā mēs. Uh, izmantosim deleģētos un ieviešanas aktus nākotnē. Runājot par, runājot par likumdošanas saskaņošanu, De Castro kungs laikam nebija klāt, tad, kad es lasīju to vienošanos, par kuru mēs uh, vienojāmies uh, ar Beļģijas prezidentūru, un kad runāja par ambīcijām, par šo plānu saskaņot visu likumdošanu. Tātad tas ir apliecinājums, ka ne tikai parlamenta, bet arī padomas un komisijas interesēs ir rīkoties ļoti ātri un uh, esmu pārliecināts, ka mēs šo vienošanos arī izpildīsim. Runājot par politizāciju uh, pretdempinga pasākumu sakarā, manuprāt, mēs redzēsim tieši pretējo. Šobrīd sistēma ir tāda, ka vienkāršais dalību valstu pārstāvju vairākums var nobloķēt komisijas priekšlikumu. Tagad nākotnē tas būs daudz sarežģītāk, jo būtu vajadzīgs uh, dalību valstu pārstāvju vidū kvalificētais vairākums, lai nobloķētu priekšlikumu. Tātad šeit mēs stiprinām savienības pieeju, uh, stiprinām tirzniecības sarunās komisijas situāciju un pozīciju, tieši kā to nosaka Lisbonas līgums. Priekšlēgumā, mm, priekšsādātāja kungs noslēgumā gribētu runāt par juridisko noteiktību. Uh, Tad, kad ir runa par šādiem delikātiem jautājumiem, kā tā ir tirzniecība vai pretdempinga pasākuma, eh, mums ir eh, jābūt skaidrām procedūrām, skaidram eh, no, lomu sadalījumam. Parlamentam, protams, ir jāīsteno savas kontrolas tiesības un ir nepieciešama juridiskā noteiktība, lai varētu darboties šajā likumdošanas ietvarā, jo jūs zināt, cik bieži uh, šie pasākumi tiek uh, diskutēti, apspriesti dažādās starptautiskās um, līmeņos. Es aicinu parlamentu atbalstīt šos priekšlikumus bez grozījumiem, jo tas nāks par labu Eiropas Savienības situācijai pasaulē. Termināli. Šefkočkungs, paldies. Noslēgumā mēs uzklausīsim referentu Sajerkungu, kurš noslēgs šīs diskusijas. Thank you, Chair. Paldies, priekšsēdētāji, paldies par eh, visu paveikto no jūsu puses, ne tikai tagad, bet arī pēdējo eh, deviņu mēnešu laikā, kad mēs strādājam pie šiem jautājumiem. Tīri procedurāls jautājums. Daudz kolēģi pauda savus bažas, ka mēs steidzamies uz, uz pirmā uh, līgu, pirmā uh, lasījuma vienošanos un ir, ir spiediens mazliet, ka uh, panākt. Uh, Eh, eh, norādīt, ka ir pretējs spiediens, jo parlaments un padomu sacīja, ka ja vienošanās nav, tad, eh, tad viss varētu izjūgt. Tāpat arī mēs dzirdējām no citām institūcijām, sākām to, kā viņi tās tieši tāpat kā parlaments un ko tikko sacīja šef, Šefčovičs kungs Lisabons līguma stabilitātes dēļ. Jo vēlāk mēs pieņemam šāda veida regulējumu, jo ilgāka vecā komitoloģijas e, procedūra gāja, kas mums nepatika, kur bija problēmas, un no šī viedokļa tas nav viss laiks, tie ir deviņi mēneši. Tātad tie būtu divi lasījumi, kas ir iekļauti pilnā caurskatāmībā. Vairāk kolēģi eh, to var apliecināt. Es sešas reizes esmu eh, piedalījies komitejās ehm, eh, šo deviņu mēnešu gaitā, tiekoties ar visu komiteju referentiem un referentiem. Un es izlēmu, ka Eh, mēs varam panākt visu, ko eh, mēs panācām, visu, ko vēlējamies. Pat ja padomē ir komisija, tas nepatīk. Ik, viss, kas tika no manas puses prasīts dažādās komitejās, bija tik panāks. Varbūt ne jau eh, uzreiz. Dekastro kungam ir taisnība, jā, viņa pieprasījums nav teksta formā, bet tas attiecas uz ieviešanas aktiem, un tas saskaņoju, šu, es strādāju pie saskaņošanas, arī iepriekš strādāju pie omnibus. Un komisija apmierināja šo, e, šīs saistības. Katrā ziņā es varu uzticēties šiem solījumiem, un ja komisija to neturēs, tad es celšos kājās un e, aizstāvēšu savu līniju. Spiediens bija no manas puses. Un labā sadarbībā daudzās sarunās mēs, mums izdevās panākt uh, to, ko mēs saprātīgi un uh, saprātīgi un ar labiem nodomiem varam piedāvāt parlamentam. Paldies visiem kolēģiem, kuri strādāja pie eh, pie šī procesa. Es atvainojos vispārīgi klausītāju priekšā, kur nesaprot ne vārdu no tā, par ko mēs runājam. Uh, Bet gribu sacīt, ka parlamentārā kontrole eh, pār Eiropas Savienības jautājumiem pēc šī dokumenta pieņemšanas būs daudz labāka. Paldies, Sajerkungs. Un es domāju, ka tad, kad jūs runājat par vispārīgo publiku, eh, tad jūs domājat par sapulces eh, vadītāju, jo vairāk nevienas vispārīgās publikas šeit nav.